nodrošināt tiesisko noteiktību visiem, kuri atrodas Brexita abās pusēs, bet it sevišķi pilsoņiem, iedzīvotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. uzņēmumiem un tas mums, Eiropas parlamentam, ir sevišķi svarīgi. Šī vienošanās ir bezprecedenta, uh, bezprecedenta izstāšanās, kas ir notikusi mūsdienās. Tā ir no Uh, kad Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, un mēs vēlamies, lai tas notiktu pret, uh, lai tas uh, notiktu saskaņā ar visiem noteikumiem. Mums ir jādomā par to, kā mēs nākotnē varēsim veidot attiecības starp Eiropas Savienību un apvienotā karalisti. Mēs nevaram pieļaut bezlīguma risinājumu. Mēs vēlamies, lai būtu alternatīvs risinājums nākotnē, backstop ir uh, tiešām krīzes situācijas risinājums, un to nebūtu nepieciešams izmantot kā šī vienošanās būtisku sastāvdaļu. Žēl, ka apvienotā karaliste vēl nav piedāvājusi uh, juridiski saistošu un veiksmīgu risinājumu. Mēs šobrīd gaidām, pacietīgi gaidām, līdz tas notiks. Joprojām pastāv iespēja, ka mēs vienosimies, un, manuprāt, mums skaidri uh, jāpasaka, ka risinājums bez līguma tas būtu tikai Lielbritānijas valdības eh, darbības rezultāts. Arī šobrīd dažāda veida risinājumi, gatavības un situatīvās plānošanas pasākumi, tie ir tikai pagaida risinājumi. Tā arī nerisina jautājumus, eh, kas ir saistīti ar pilsoņu tiesībām un dažāda veida eh, pasākumiem. Uh, Neskatoties uz to, ko ir teicis premjerministrs, mēs tiešām ceram, ka mēs varēsim vienoties uh, un panākt vienošanos, kas ir demokrātiska. Atvainojiet, ka es runāju pārāk ilgi, un priekšsēdētājs saka, Danuta, nu jau ir par vēlu uh, uztraukties par uh, laika kavēšanu, un tāpēc arī lūdzu, jo 14 cilvēki ir pieteikušies brīvajā mikrofonā, varbūt mēs varam darīt tā, ka. Uh, runāsim tik, tik ilgi, cik ir uh, atvēlēts. Un tagad es aicinu Silva Perera kundzi, kungu, jums, jūs noteikti pieturēsieties pie atvēlētā laika. Paldies! Mēs atkal runājam par Brexitu. Un mēs varam par to runāt demokrātiski, brīvi un atklāti. Un tā, tādas tiesības noteikti ir katram parlamentam, kas pieredz šādu situāciju. Eiropas parlaments ir vienīgais pilnīgi uh, strādājošs parlaments, kas pārstāv uh, Lielbritānijas uh, iedzīvotājus. Rezolūcija, ko ir piedāvājuši sociālisti un, ko, ka, ka, un kopā ar citām politiskajām grupām parādā, cik ļoti vienot mēs esam šajā brīdī, kad apvienotā karaliste plāno pamest uh, Eiropas Savienību. Mēs pilnībā e, akceptējam Lielbritānijas iedzīvotāju gribu, bet ja Brexit ir paredzēts, uh, tad eh, Brexitam ir jānotiek sakārtotā veidā, jo izstāšanās bez līguma ir vissliktākais veids, kā to var darīt. Jā, mēs dzirdējam, ko saka Boris Džonsons. Viņš saka, ka vēlas vienoties ar Eiropas Savienību, neizmantojot īrijas backstop eh, risinājumu, un ja tas nenotiks, eh, tad ir jāizstājas līdz nākamā mēneša sākumam. Bet ja Džonsona kungs tik tiešām nopietni par to runāja, par to, ka turpmākais dienās varēs vienoties par līgumu, tad līdz šim varētu izdarīt kaut ko ļoti vienkāršu - nākt klājā ar rakstisku priekšlikumu par to, kāda varētu būt alternatīva, kas ir juridiski uh, precīza, saistoša un izmantojama. Ja tā kā tas nav noticis, tad līdz ar to šķiet, ka nav nekāda uh, nopietna iemesla izstāties ar līgumu. Tātad, ja apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību bez līguma, tā pilnīgi būs Lielbritānijas valdības vaina. Neviens cits nebūs par to atbildīgs. Gan pārstāvju, gan Lordu palāta norādīja uz to, ka būtu nepieciešams pagarināt 50. panta darbību, ja vienošanās nav panākta. Uh, un nav nekad bijis dots mandāts uh, izstāties bez līguma no Lielbritānijas iedzīvotāja puses. Arī e, Lielbritānijas parlaments nav devis mandātu izstāties bez līguma, tāpēc mēs varam uh, atsaukties uz šo rezolūciju, kurā ir parādīts, ka Eiropas parlaments var atbalstīt 50. panta uh, pagarināšanu, lai izvairītos no izstāšanos bez līguma. Uh, un kā mēs uzskatām varētu notikt 50. Uh, panta darbības pagarināšana, uh, mums būs iespēja nodrošināt politisko risinājumu un atsauk, atkal atgriezt kontroli cilvēkiem tā, lai viņi varētu vēlreiz paust savu viedokli par Brexitu. Paldies! Paldies, Gibsons kundzei, vienu minūtu, lūdzu. Šodien esam nonākuši ļoti riskantā, bīstamā situācijā situācijā, kas ir tikpat bīstama nu, Lielbritānijā kā Eiropas Savienībai. Mēs atskaramies ar briesmām, ka mūsu pagaruma rezultātā nokļūs priekšstāvju katastrofa, kas tam pārlieku satraukušies, lai turpinātu sarunas un vienkārši piektām punktu. Ir apdraudēta demokrātija, stabilitāte, tiesiskums. Ir apdraudēta um, parlamentu suverenitāte visur Eiropā, ir apdraudētas pilsoņu tiesības. Es eh, no sirds aicinu parlamentu atbalstīt šo rezolūciju un pārvarēt šo te Brexit eh, sagurumu, atbalstīt 5. panta sarunu pagarināšanu, lai dotu iespēju Lielbritānijas parlamentam atvēlēt pie, pietiekamu laiku sakaut eh, šo mm, diktatoru, kurš ir apklusinājis visu parlamentu māti, Britu parlamentu. Pastāv reāls briesmas, reāls draudz, ka mm, Brexits jebkurā formā tomēr nāks par sliktu mums visiem. Uh, Brexits bez vienošanās būs pilnīga katastrofa. Ir vērts atvēlēt nepietiekamo laiku tam, lai to novērstu. Paldies! Smita kungam divas minūtes, lūdzu. Priekšsādētāji pateicos kolēģi labu rītu. Brexits ir izraisījis frustrāciju visiem no paša sākuma. Mēs to visu nožēlojam. Tas ir skumīgs. Uh, E, pavērsiens, un tāpat Skotijas viedokļa raugoties tā netaisnība. Mēs balsojam par to, lai paliktu Eiropas Savienībā. Ir balsoja par to, lai, lai paliktu. Un e, miera process e, Irijas salā ir svēts un jāizsargā. Ir runa par disfunkcionālu Westminsteru, kas nav piemērota modernai pasaulē. Tā nav piemērota sastarpēji saistīta globālajai pasaulē. Mūsu pašmā problēmas ir mūsu lieta. Jums ir jārunā ar sarunu partneriem, kāda jūsu rīcībā, un es varu par to vien atvainoties. Šodien mēģinam izvairīties no, no traģiskas kļūdas. No kļūdas, kas dārgi maksātu Skotijai, Lielbritānijai un Eiropas Savienībai. Ir viens tirdu arguments, ka mums ir jāpanāk, lai Brexits tiktu pabeigts, lai, lai tas notiktu, lai, lai tas realizētos. Un citādi arī argumentus, ka. Um, Nu, Britiem bieži piešieno taisnību, un tā, tas, protams, ir. Es saprotu, ka procesam ir jābūt kārtīgam, ir jāmazina iespējamās negatīvās sakas, bet, kolēģi, man jums ir sliktas ziņas. Labs Brexits vispār nav iespējams. Ilgspējīgs atbildes uz Brexitu vienkārši nav. Tie, ar, ar ko jūs uh, saskaraties, kas ir uh, tukšie, um, tātad brīt konservatīvie zvani, kas uh, ir pakļau, pakļaušies saviem priekšladoņiem un ir pārtraukuši savu darbu, viņiem nav plānu ilgspējīgai darbībai. Ja Brexits notiks ar vai bez nolīguma, viņi to izmantos kā, kā no, um, vienkārši um, priekšnoteikumu tam, lai turpinās šķelt Eiropu Lielbritānijas Savienību. Sociālais dempings, vīdes dempings, ekonomiskais eh, dempings, ar eh, to lūk jūs saskārsties tepat, eh, jo es jūsu robežām uz Britu salas. Labs Brexits vienkārši nav iespējams labs iznākums šīm sarunām vienkārši nav iespējams. Es eh, nevaru atbalstīt rezolūciju šodien. Es eh, saprotu, ka esat strādājuši godprātīgi, bet eh, nedomāju, ka izstāšanās līgums var panākt labs iznākums, bet vainīgi Britu sarunvedēji. Skotijai nepieciešams vairāk laika, lai pagrieztu Brexit ratu atpakaļ. Ceru, ka šis laiks mums arī tiks piešķirts. Paldies! Are you finished? Vai jūs beidzāt? Beidzāt izsmināties eh, Brexit partijas pārstāvi vai cā priekšstādētāji? No zāles nāca kāds um, um, neskaidrs komentārs. Eh, uh, priekšstādētāji vēlas atjaunot disciplīnu zālē. Thank you. Mr. Beck. Bēka kungs, trīs minūtes. Priekšādātājs kundzei. Lielbritānija hausa priekšā kliedza britu un izsmeja vācu mēdī. Līdzīgi kā eh, tad, kad bija histērija par Brexit referendumu. Tomēr mēs varēsim saskarties ar smagām sekām. Lielbritānija ir trešais lielākais vācu eksporta tirgus, un kopā ar ASV tas ir arī ienesīgākais tirgus. Pārējai Eiropas Savienībai tas ir otrais lielākais noieta tirgus. Ja nebūs vienošanās par Brexitu, tad mēs varam zaudēt pat desmit tūkstošus vācu darba vietu, galvenokārt automobīļu industrijā. Tāpat arī nebūs vairs britu neto iemaksu - 10 līdz 12 miljārdu eiro apmērā. Galvenokārt šīs izmaksas vajadzēs sekta paklausīgajai Vācijai. Kāpēc tad Eiropas Savienība pretojas šādai iespējai šķirties draudzīgi? Apvienotā karaliste ir vedusi sarunas labā ticībā, iespējams pat pārāk labā ticībā tad, kad tā piekrita visām Eiropas Savienības sākotnējām prasībām par sarunu laika grafiku, par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un par šķiršanās rēķinu. Eiropas Savienība reaģēja uh, sacepot šo īru backstopa problēmu. Kurš tad patiešām tic, ka sporādiskas vai elektroniskas muitas pārbaudas uh, varētu novest pie vardarbības un terora īrijā. Pat uh, Mišels Barņē tam netic. Viņš mēģina izmantot, izmantot backstopu, lai atstātu Lielbritāniju pastāvīgā muitas savienībā vai lai piespiestu organizēt otru referendumu. Stājoties pretī visai finanšu un politiskajai kārtībai un visiem politiski korektajiem viedokļiem, Britu tauta nobalsoja izstāties no Eiropas Savienības 52 pret 48 procenti. Tieši ar šādu proporciju Eiropas parlaments apstiprināja Eiropas komisijas priekšādātāju Fonderlainu. 17. 17,4 miljoni britu pilsoņu nobalsoja par Brexitu. Tas ir lielākais britu pilsoņu skaits, kas jebkad par kaut ko ir nobalsojis. Now, Michel Bar Mišels Barņē ir ļoti gudrs un prasmīgs sarunu vedējs, taču viņš mēģina padarīt Lielbritāniju par vasaļu valsti vai arī alternatīvi viņš riskē ar um, ļoti lielu darba vietu um, zaudējumu Eiropas Savienībā. Jebkurš no šiem iznākumiem ir neakceptējams. Minute, mis... Vienu minūti Lingrēna kunga rīcībā, lūdzu. Paldies, uh, priekšstādētāji. Priekšsēdētājs uh, liecina par um, krīzi starp Eiropas Savienību un uh, Lielbritāniju. Abām pusēm grūtības sagatavot konkrētus priekšlikumus. Gadu simtiem mēs esam rīkojušies citādi, un nu, Lielbritānija vairs nevēlas palikt uh, Eiropas uh, Savienībā. 50. gados bija līdzīga aina. Um, Libertālija nevēlējās um, iestāties uh, muitas uh, savienībā un uh, brīvajā tirgu. Nu, būtībā tagad situācija ir um, atjaunojusies. Reizēm tiek uzskatīts, ka varbūt uh, izstāties no uh, Savienības uh, mm, Lielbritānija varētu pieņemt liko līdzīgu EFTA statusam, bet uh, Britu tautai paudus savu gribu, tā ir jāsako. Ievērosim runas laiku, saka priekšsēdētāji, lūdzu to nepārsniegt Andersonas kundze pusotru minūtu. Kolēģi, man ir īsti pasēs sacīts, ka man ir tiesības kopš dzimšanas, tādēļ katram cilvēkam, kas ir piedzimis Sīrijas salas, uh, ir tiesības būt arī īrijas tautas um, pilsoņi. Šajā rezolūcijā skaidri uzsvērts, ka mēs ir Ziemeļīrijā, līdz ar to es, mums ir tiesības būt uz Eiropas, tātad pretendēt uz Eiropas saimnības pilsoņu tiesībām, neatkarīgi no tās vietas, kur mēs mītam. Uh, backstop, jeb uh, šis drošības tīkls ir būtisks tam, lai nodrošinātu to, ka nav fiziskās robežas starp uh, Ziemeļīriju un Īriju, lai aizstāvētu mūsu ekonomiku. Uh, Un vienlaikus tādējādi mēs, mēs tiek neņemt vērā ir griba. Mēs balsojām par palikšanu Eiropas Savienībā. Ir svarīgi, lai parlaments, kā jau sacīts rezolūcijā, atzītu, ka katrs bija paustās gribas ievērošanai leģitīmi. Vairums Ziemeļīrijas iedzīvotāju balsoja par to, ka vēlamies mainīt savu statusu, ka vēlamies pašu noteikšanās tiesības, kas ir atspoguļotas Lielās piekdienas nolīgumā, Britu un īrijas tiesībās. Eiropas padomjas paziņojumā tiek sacīts, ka runājot par Eiropu, par īrijas uh, apvienošanos, uh, Ziemeļīrija varēs paudīt visas priekšrocības, kas ir uh, no dalības Eiropas saimnībā. Makro kungs uzsvēra, ka risinājums pēc, tātad, uh, um, drošības tīkla problēma ir apvienošanās. Uh, Sabiedriskās domas aptaujas arī liecina par to, ka ir tauta atbalsta apvienošanos. Lielās eh, piedienas noliegums ir uh, tas ceļš, kas ir ejams, lai uh, at, atjaunotu mieru un stabilitāti īrijā. Paldies, Farēžu kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, viena lieta ir skaidra. Junkars un Bārņē no rīta runā, runā, un viņi, viņi saka, ka mēs esam pa visu, pavisam tuvu tālu, lai 17. oktobrī panākt vienošanos par, par backstop uh, samitā. Abas puses, protams, to pasniegs kā sarunu uzvaru. Mums būtu jāatgādina sev, ka šis līgums arī bez backstopa ir ārkārtīgi uh, slikts, slikts uh, līgums, slikts darījums Lielbritānijai. Un mēs būsim ieslogoti Eiropas saimnības normās būsim pakļauti Eiropas saimnības tiesai. Un um, sliktākais šajā līgumā ir tas, ka jebkuras nākotnes attiecības um, uh, balstīsies uz labticību, uz labticīgām attiecībām. Tādējādi mēs būsim pilnībā jūsu rokās, Eiropas saimnības rokās. Um, būtībā būsim atkarīgi no jūsu žēlistības. Ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus, uh, man grūti noticēt, ka šī labticība starp abām pusēm pastāv. Es, protams, te Atcaucos uz Luksemburgas premjeru sacīto, kurš sacīja, ka faktiski viņš eh, pazemoja Britu premjeru visai šokējoši, lai tiktu sveikts kā eh, varonis no mm, Makrona kunga puses Elizējas pilī vakar. Man ir pilnīgi skaidrs, ka eh, nonākot šajā slazdā, nu, faktiski tas bija Beņē kunga mēģis no paša sākuma. Paturiet mūs šeit, un jūs no rīta varat uzsvērāt, jūs vēlaties, lai mēs paliekam muitas savienībā. Uh, Mēs dzirdējām no citiem, ka um, jūs vēlaties, ka mēs izstāsimies no muitas savienības, izstāsimies no iekšā tirgus un nu, normām kļūsim konkurētspējīgāki, kļūsim ar turīgāki ārpus Eiropas Savienības. Būsim, mums būs labāk nekā Eiropas Savienībā. Ferhofštāt kungs, jūs Eiropas impērija mums nav vajadzīga. Vienīgais veids, kā panākt referendumu rezultātu ievērošanu, ir, ir uh, viennozīmīgs skaidrs Brexits. Pēc tam varēsim arī kā pieauguši sēsties pie galda un, un runāt par tirdzniecību turpmākajām sarunām. Paldies! Mēs... Mr. Gonzales. Gonzales Pons, pusotra minūte. Tad, kad es biju jauns students un sāku iesaistīties politikā, es uzskatīju, ka apvienotā karaliste ir pats augstākais piemērs demokrātijai. Vairs nē. Uh, Es uzskatu, ka Britu demokrātija ir tikai ēna no tās, kāda tā agrāk bija, tādu politiķu dēļ kā Ferāčs. Pašlaik Lielbritānija piedzīvo savus tumšākos laikus kopš kara, un parlaments ir aizslēgts. Šīs eh, parlaments pašā eh, pēdējā sarunu brīdī ir vaļā, bet Brītu parlaments ir slēgts. Tieši tāpēc mums visiem šodien ir jārunā angliski. Mēs pārstāvam ne tikai Eiropas cilvēkus, mēs pārstāvam arī Britus. Šodien šī ir arī Britu demokrātijas māja. Lielbritānija pašlaik ir ieņēmuši nacionālistiski politiķi, kas mēģina uzcelt fiziskas un garīgas robežas. Mēs redzam, ka sarunas ir uh, Uh, noritējušas uh, ļoti caurzemā veidā un labā ticībā. Junkers un Barņē ir veduši sarunas kā džentelmeņi. Es nezinu, vai Britu premjers uh, par Britu premjeru var teikt to pašu. Mēs nebūsim pretī pagurinājumam, taču mēs gribam zināt līdz kādam datumam un kāpēc. Mēs vairs nevaram tērēt laiku. Es eh, gribētu aicināt premjeru respektēt Britu parlamentu. Un es eh, gribu aicināt viņu arī respektēt demokrātiju Eiropā, jo Brexits pašlaik nav katastrofa, tas ir kaut kas vairāk. Liels paldies Gonzālesam Poncam un tagad eh, vārds Korbeta kungam. Priekšsādātāji, Lielbritānijā pašlaik ir haotiska politiskā situācija, taču kolēģiem nevajadzētu uzskatīt, ka uh, Eh, šis eh, premjers, nedz arī tas bariņš tur pa kreisi pārstāv britu tautu. Nē, viņi to nedara. Un kaut arī Brit, Mm, Boris Džonsons uzskata, ka viņš vēlas vienošanos, viņš nav nācis klajā ar nevienu priekšlikumu, un šīs idejas, ko viņš dažkārt izmet attiecībā uz risinājumu, nebūtu akceptējamas nec šeit, nec arī Brītu parlamentā. Viņš virzās uz izstāšanos bez vienošanās, taču Brītu parlaments ir pieņēmis uh, likumus, lai novērstu šādu iznākumu, lai pieprasītu uh, pagarinājumu, nevis uh, Brexitu un vairākums Britu parlamentā eh, tagad ir par to. Pašlaik eh, viņam ir minoritātes valdība, viņš ir zaudējis eh, valdības locekļus, viņš ir zaudējis deputātus, un ikviena opozīcijas partija, leiboristi, zaļie, skotu, ir nacionālisti, visi vēlas jaunu referendumu. Šādā referendumā uh, izvēloties Borisa Džonsona vienošanos vai um, izstāšanos bez vienošanās, lielākā daļa izvēlētos palikt Eiropas Savienībā. Kaut arī jūs jūtaties vīlušies Britu valdībā un Britu premjerā, atcerieties par Britu tautu. Sabiedrības viedoklis mainās. Jauns referendums ir pamatots. Jauns referendums ir pamatots, tāpēc, ka Brexits absolūti nelīdzinās tam, ko tie tur teica kampaņas laikā. Viņi teica, ka tas būs vienkārši. Viņi teica, ka mēs eh, ietaupīsim daudz naudas un ka veselības dienas tiks uzlabots. Viņi teica, ka tas nāks par labu Britu ekonomikai un darba vietām. Tagad pierādās pilnīgi pretējais. Tieši tāpēc tiem, kas balsoja par izstāšanos, tagad ir tiesības teikt, tas nav tas, ko man solīja, tas nav tas, par ko es balsoju. Tieši tāpēc Britu tautai ir jādod otra iespēja. Lūdzu, dodiet mums šo pagarinājumu, lūdzu, piekrītiet šim pagarinājumam, lai mēs varētu to visu atrisināt. Paldies! For one minute. Viena minūte Longas kundzei. Priekšādātājs kundze man ievēlēja, ka uh, proeiropeisko balsi Ziemeļīrijā lielākā daļa balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā un viņi piedalījās arī Eiropas vēlēšanās. Dalība Eiropas Savienībā mums ir ļoti svarīga. Eiropas Savienības pilsonība ir tāda dalīta identitāte. Šeit ir runa par to, ka ļoti liela daļa nepiekrīt nacionālistiem. Lielās piekdienas vienošanās balstās uz Eiropas principiem, uz neatkarību, sadarbību, un to vajadzētu saglabāt. DUB partijas valdība neklausās mūsos. Viņi nerunā vairākuma vārdā, un 98. gadā viņi bija pret Lielās piekdienas vienošanos. Arī to laika viņi ne nerunāja visas Ziemeļīrijas vārdā. Nav nekāda laba vai saprātīga Brexita, taču Brexits bez vienošanās būtu katastrofāls Ziemeļīrijai. Daudzi saka, ka mm, nevienošanās nebūs nekāda problēma. Nu, paklausieties tajos, kas dzīvo otrā pusē robežai. Viņi saka kaut ko citu. Mēs strādājam pie tā, lai izvairītos no šāda Brexita bez vienošanās. Mums ir vajadzīgs laiks, viņiem ir vajadzīgs vairāk iespēju vest sarunas. Brexits ietekmēs mūsu visu nākotni, tieši tāpēc ir svarīgi visu izdarīt pareizi, nevis tikai kaut ko izdarīt. Ask, uh... Es uh, gribētu aicināt uh, deputātus uh, šajā zāles pusē, ja jūs vēlaties sarunāties, tad varbūt dariet to čukstus, ja jūs traucējat pārējiem. Tagad došu vārdu divas minūtes Skot Keito kundzei. Priekšādātāji no paša sākuma Brexits runāja par kontroli, par to, ka mēs pārņemsim kontroli no Eiropas. Uh, visā, visa tauta protestē par, pret uh, parlamentu apturēšanu. Un tas nozīmē, ka Britu premjers vairs nevar nekur parādīties sabiedrībā apvienotajā karalistē un pat arī Luksemburgā, nē, kā to nesen pieredzējām. Kontrolas pārņemšana nozīmē, ka kontrola tiek atņemta pārstāvjiem parlamentā, kontrola tiek atņemta mm, ierēģiem, tāpat arī tiem, kas mēģina nodrošināt uh, likuma varu. Uh, Te ir runa tikai par bagātiem oligarhiem, kas vēlas izvairīties no nodokļu maksāšanas un vēlas eh, atbrīvoties no likumiem, kas ir būtiski visiem uz planētas. Varbūt jūs varētu runāt mazliet lēnāk, saka priekšādātāja. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šādi taisnīgi spēles noteikumi attiecībā uz vīdi, sociālajām tiesībām un uh, līdztiesību. Mēs nevaram pieļaut, ka visi standarti tiek pazemināti, kur Lielbritānija kļūtu par vergu valsti vai tādu valsti, kur netiek maksāti nodokļi. Diemžēl 5 miljoni m, mm, Eiropas uh, Savienības pilsoņu ir zaudējuši savas tiesības. Viņi ir uh, m, mm, kļuvuši par tādiem, kas mēģina darīt visu, lai viņu ģimenes netiktu šķirtas, lai viņi varētu turpināt mierīgi dzīvot. Es uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais mūsu rezolūcijā. Kaut arī situācija manā valstī ir haotiska un demokrātija tiek um, spiesta pie zemes, mums ir jādara viss, lai to aizsargātu. Mūsu rezolūcijas galvenā ziņa ir tāda, ka mēs aicinām uh, Eiropas Savienības padomi piešķirt pagarinājumu apvienotāju karalistei, lai demokrātiskie spēki apvienotāju karalistē varētu pārņemt kontroli un regulēt šo krīzi. Tikai mēs, tauta, varam vērsties pret Džonsonu un viņa pakalpiem. Mums vajadz, ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu atkal pārņemt kontroli no oligarhiem. Tikai tautas nobalsojums varētu garantēt to, ka vairākums, kas tagad vēlas palikt Eiropas Savienībā, varētu pielikt punktu šim Brexita murgam. Minutes, Divas minūtes, Madisona kungs. Paldies, priekšādātāji. Šajā uh, vēsturiskajā dienā 58% nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Ir pagājušas vairāk nekā tūkstots dienas kopš referenduma, un uh, politiskā elite gan apvienotajā karalstē, gan Eiropas Savienībā ir uh, mēģinājuši vērsties pret uh, Īrijas un Lielbritānijas tautu. Uh, Eh, lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir saistošs, un tiem, kas ir pie varas, ir jāīsteno referenduma rezultāti. Dažai politiķi uzskata, ka eh, viņi var kaut kādā veidā grozīt Brexitu, taču eh, tauta jau ir tā, kas ir dod varu tiem, kas ir pie varas. Politiskā elite mūsdienās mēģina to aizmirst. Eiropas Savienība māca trešajām valstīm par demokrātiju un likuma varu, taču pati savā pagalmā tā respektē demokrātiskos rezultātus tikai tad, kad tie atbilst uh, Eiropas federālistu ideoloģijai. Uh, Lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības eh, vienmēr saistījās ar iespēju izstāties, taču tagad ir kļuvis skaidrs, ka politiķi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai novērstu Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Gijs Ferhofštāts eh, mm, pat priecājas par to, ka viņi ir turējuši apvienoto karalisti ķīlnieces lomā jau gandrīz piecus gadus. Uh, Uh, Boris Džonsons mēģina panākt, lai Brexits tiktu realizēts, taču pārstāju palāta visu laiku mēģina to novērst. Nesen nobalsojot par to, ka Brexits bez uh, vienošanās ir nelegāls padome var bloķēt pagarinājumu. Džonsons var vienoties par uh, cita veida vienošanos vai arī var izstāties bez vienošanās. Uh, Cilvēkus nevajadzētu uzskatīt par ķīlniekiem. Eiropas Savienība pašlaik ir kļūsi par arhitektu savai sagrāvē. E to to to... Ir pienācis laiks uzklausīt eh, tautas gribu. Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība beidzot realizētu praksē to, par ko tā visu laiku runā. Paldies. Tagad vārds Zahradila kungam. Viena minūte. Priekšādātāji, ir atlikušas sešas nedēļas līdz Brexitam, un ja nekas nenotiks, tad Lielbritānija stāsies 31. oktobrī bez vienošanās. Taču vēl ar vienu ļoti daudzi cilvēki šajā ēkā pieļāja kļūdu, ka mums ir vienošanās un ir tikai daži vaininieki Lielbritānijas pusē, kas mēģina to bloķēt un ka viņus vajadzētu vest pie prāta. Taču tas viss nav taisnība, mums nav vienošanās. Mums ir tikai projekts, kas tika at, uh, atmests pārstāju palātā trīs reizes, un pašlaik valdība arī to neakceptē. Tiek teikts, ka um, dejai ir vajadzīgi divi, bet tagad izskatās, ka mēs mēģinam dejot vieni paši. Uh, Man ir radies iespējas, ka uh, Eiropas parlaments mēģina mm, prasīt, lai padomi nodrošinātu, ka komisija panāk citu vienošanos. Pretējā gadījumā mēs pēc sešām nedēļām izstāsimies bez vienošanās, un tās būs ļoti smagas sekas ekonomikai. Planagana kungam viena minūte. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu respektēt eh, cilvēku pozīcijas. Mums vajadzētu arī saprast, kā mikrofoni darbojas šajā namā. Tātad mums vajadzētu respektēt eh, cilvēku nostāju, mums vajadzētu eh, respektēt to, ka Briti teica, ka ir jāizstājas. Tāpat arī ir jārespektē tie, kas saka, ka šāda izstāšanās varētu radīt ļoti liels problēmas tiem, kas dzīvo pie robežas. Mums ir visiem jābūt eh, gataviem šādai mm, izstājai bez vienošanās, un tāda Eiropas solidaritāte patiešām tiks pārbaudīta. Eh, pašlaik šī solidaritāte ir tikai tukši vārdi. Mēs arī esam dzirdējuši, ka Žons Klods Junkers runā par solidaritāti. Īrija eh, eksportē mm, ceturdaļu miljonu tonu eh, lielopu gaļas uz apvienoto karalstī. Mēs zaudēsim šo tirgu, mēs zaudēsim arī pārējos tirgus. Vai mums būs kapacitāte? Jā. Ja apvienotā karalstī stāsies, tad īrijai būs vajadzīgs jauns tirgus. Mēs Eiropā importējām vairāk nekā 300 tūkstošu lielo, kilogramu lielo pagaļas no Merkusūra valstīm. Ja nebūs vienošanās, tad mums ir vajadzīgs, lai Fils Hogans, jaunais tirdzniecības komisārs, mēģinātu kaut ko izdarīt, patiešām, ja viņš vēlas to darīt. Jums ir beidzies laiks. Dotsas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos atkārtot to, ka es patiešām ticu tam, ka saprātīgs un sakārtots izstāšanās process ir vislabākais ceļš uz priekšu gan Eiropas Savienībai, gan apvienotāju karalistei. Un tas jau īpaši svarīgi ir mūsu kaimiņiem īrijas republikā. Uzskatu, ka tas ir mūsu interesēs, un es mēģināšu strādāt pie tā, lai to panāktu. Tomēr Šī vienošanās par izstāšanos nedrīkst nekādā veidā ietekmēt Lielbritānijas konstitucionālo integritāti un Ziemeļīrijas vietu apvienotāju karalistē. Tāpat arī šim nolīgumam ir jābūt demokrātiskam. Backstops apdraud šos pamatprincipus. Šīs nams vairāk kārt ir atkārtojis, ka tas pieturas pie Belfāstas nolīguma, un patiešām uz to atsaucās arī Junkers un Barņē šorīt no rīta. Viens no galvenajiem principiem šajā līgumā ir tas, ka ir vajadzīga paritāte, ir jāņem vērā tradīcijas Ziemeļīrijā. Gan eh, unionisti, gan nacionālisti tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem partneriem. Pagājušajā nedēļā eh, Berdijs Ahērns, eh, kas piedalījās Belfāstas nolīguma sagatavošanā, runāja par paritātes principiem, un viņš teica, ka jebkuram risinājumam ir jāiekļauj unionisti, tāpēc, ka eh, paritātes princips Belfāsas nolīguma attiecas uz abām pusēm. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka vēstule, kas tika nosūtīta Eiropas institūcijām un kas atsaucas uz rezolūcijas piekto pantu, netika parakstīta. Mm no neviena deputāta puses Ziemeļīrijas asamblējā. Ikviena unionistu partija, kas piedalījās Eiropas vēlēšanās, uh, noraidīja backstopu. Nesenā sabiedriskās domas aptaujā um, tiek minēts, ka 85% no unionistiem ir pret backstopu. Barņiekungs, backstops rada problēmas, un jūs nevarat šeit mazgāt rokas nevainībā. Uh, Ziemeļīrijai tiks uzkrauti milzīgi tiesību akti un tai nebūs nekādas pārstāvības tiesības. Docis kundzes atvainojos, bet man ir jāizturās strikti attiecībā uz atvēlēto laiku. Tā Janīkungs tagad pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Konstitucionālo lietu komiteja, ko es pārstāvu, nolēma, ka mums obligāti ir jārunā par šo jautājumu, par mūsu iedzīvotājiem, par Eiropas Savienības iedzīvotāju statusu Lielbritānijā, un mēs ļoti rūpīgi uzklausījām e, īrijā un Lielbritānijā esošo Eiropas Savienības iedzīvotāju vārdā. Runāšu gan 600 tūkstošu itāļu vārdā, kas dzīvo apvienotajā karalistē, un visu citu iedzīvotāju vārdā, kas, runā, ap, kas dzīvo apvienotajā karalistē jo cilvēkiem ir obligāti jājūt, ka kāds runā viņu vārdā un kas interesējas par viņiem, un mēs, Eiropas parlaments, pārstāvām Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs Konstitucionālo lietu komiteja esam daudz runājuši par uh, šiem jautājumiem. Runājot par robežu starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, jāatzīst, ka tas viens no būtiskākajiem aspektiem. Mēs vēlamies pieturēties pie miera nolīguma un obligāti jāpieturās arī pie backstop risinājuma, jo, ja ir elastīga robeža, tad mūsu uzņēmēji, mūsu zemnieki varēs uh, atkal baidīties no tā, ka būs atkal kāda uh, dzīvnieka epidēmija. Mums ir jādomā par cilvēkiem un uzņēmumiem. Un tagad lūdzu Benefekungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. 31. oktobrs ir pavisam drīz, un premjerministrs Džonsons pagaidām uh, vēl nav nācis klajā ar politisku piedāvājumu, ko varētu izskatīt Eiropas līderi. Tāpēc arī tagad rodas nopietnas risks, ka būs Brexit bez līguma. Konservatīvās partijas uh, valdība un opozīcija, ko, va, uh, ko vada Kobens, ir nākusi klajā ar dažādām iniciatīvām, varētu, kas varētu nepieļaut šādu destruktīvo risinājumu. Uh, Šajā diskusijā vēlos runāt par tiem 3 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Starp viņiem ir 700 tūkstoši Itālijas pilsoņi, un viņi joprojām turpina darboties, strādāt un veicināt uh, Uh, valstu ekonomisko izaugsmi. Ja apvienotā karaliste plāno kaut ko darīt lietas labā, es varu balsot par 50. pantu pagarinājumu. Paldies, tagad lūdzu, Kelehera kungs, jums ir viena minūte. Paldies, es varu atbalstīt rezolūciju un vēlos arī teikt, ka es varu akceptēt apvienotās karalists lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, bet apvienotie karalistē ir nepieciešams pieņemt to, ka demokrātiskais process, kas ir sācies īrijā 1958. gadā, un ka cilvēki, kas ir atbalstījuši lielās piekdienas vienošanos, šī, šajā līgumā ir runāts gan par ekonomiku, gan arī par cilvēku cieņu. Varu jums teikt, ka cilvēki katru dienu viņi šķērso šo robežu, kas šobrīd ir neredzama, Ja robeža tiks atkal nostiprināta, tad tas cilvēkiem traucēs viņu ekonomiskais aktivitātēs, viņu sociālajā dzīvē. Tas traucēs. Tāpēc arī Šajā kontekstā es atbalstu rezolūciju un vēlos lūgt apvienoto karalisti atcerēties, ka tā ir atbildība turpināt ievērot lielās piekdienas vienošanos, atceroties arī to, ka tā Tas ir miera process, tāpēc es saprotu, ka apvienotā karaliste vēlas doties prom, es to respektēju, bet es ceru, ka apvienotā karaliste varēs uh, darīt to, ko tā ir apņēmusies uh, lielās piekdienas vienošanās. Paldies, Evans Skundz, viena minūte ir jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es Eiropas parlamentā jau 20 gadus pārstāvu Vēlsu, un tā ir mana privilēģija, bet arī izaicinājums. Uh, Tagad mums ir viss uh, bagātākais izaicinājumiem laiks. Vestminstera vēlse ir nodarījusi pāri, jo šobrīd parlaments nedarbojas cilvēku labā. Mēs varam paskatīties pāri tam visam, paskatīties uz to, kas notiek plašāk. Pēdējo mēnešu laikā es esmu Velsā piedalījusies demonstrācijās, lai atbalstītu uh, neatkarību, un arvien vairāk cilvēku vēlas neatkarību. 40% cilvēku šobrīd atbalsta uh, iespēju Velsē būt neatkarīgai, ja vien mēs varēsim palikt Eiropas Savienībā. Šī brīža krīze mums liek uh, atgādināt to, ka mēs varam cilvēkiem, cilvēku rokās atkal atdot vāru un darīt to ar referendumu. Uh, es uh, iestājos par Velsas nākotni Eiropā. Paldies! Paldies, Viljamska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Pirmkārt, vēlos teikt, ka es neesmu, pā, neesmu mierā ar to, ko dara Eiropas Savienība un apvienotā karalisti, jo viņi abi saka, ka viņi rietumu pasaulē ir uh, ļoti ietekmīgas lielvaras, bet te pašā laikā demokrātisko lēmumu nevar īstenot. Paskatieties šeit uz šo e, parlamentu. Ir divas nometnes. Vienā nometnē saka, ka Brexit ir labs, citā saka, ka Brexit ir slikts. Manuprāt, tas vispār nav svarīgi, ko mēs par to runājam, es personiski vai jūs. Vienīgais, kas ir svarīgs, ir, ko ir teikusi Lielbritānijas uh, iedzīvotāju vairākums, tāpēc arī mūsu uzdevums ir izturēties pret, ar cieņu pret šo lēmumu, jo Lielbritānijas uh, iedzīvotāju vairākums ir paudis savu viedokli, tāpēc arī lūdzu izmantojot šo laiku līdz 31. oktobrim, lai varētu vienoties un darboties profesionāli un godīgi un neturpināsim šo cirku. Paldies! Paldies! Buržo kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Mūsu grupa nestrādā Brexita vadošajā grupā. Un, manuprāt, tas jau apdraud demokrātiju. Demokrātija no Flandrijas, delegācija no Flandrijas plāno atbalstīt šo rezolūciju, jo mūsu mērķis ir panākt vienošanos ja nebūs līguma, tas ir slikts risinājums. Tāpēc arī mums ir jābūt konstruktīviem. Un šobrīd šķiet, ka ir iespējams kāds risinājums, ir tāda gaisma tuneļa galā, un varbūt mēs panāksim rezultātu, varbūt panāksim atrie, attiecībā uz backstop kādu risinājumu. Barniekungs ļoti pareizi ir teicis, ka šobrīd mēs runājam par kaut ko vairāk nekā tikai par tizniecību. Es uzsveršu to vēlreiz. Mēs runājam par uh, Uh, sadarbību starp uh, universitātēm, par pētniecību, par dažādu veidu atbalsta pasākumiem, globalizācijas fondu. Šeit ir ļoti daudz dimensiju šādām problēmām, un daudzi uzņēmumi Nīderlandē ir tik mazi, ka tur pat nav 50 uh, darbinieku. Nākamais runātājs Delikundze, paldies! Mēs varam vienkārši tēlot, kā to daudz ir teikuši, ka Brexit ir tikai trako Britu ideja. Ja? bet pēc būtības varam teikt, ka Brexit ir jauna liberāļu ideoloģijas nespēja piedāvāt risinājumu, un tas ir saistīts arī ar Lielbritānijas vadošo klašu ideoloģiju. Tas ir saistīts ar privatizāciju un ar valsts pakalpojumu nesniegšanu, un Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā ir jāatzīst, ka runa ir par demokrātija. Varbūt šobrīd apvienotie karalistē ne sevišķi veicas ar demokrātiju, bet arī Eiropas Savienībai neveicas šobrīd ar to. Lielbritānija sevi kanibalizē, bet cilvēkiem, kas dzīvo Lielbritānijā uh, un īrijā, viņiem ir jādzīvo sava normāla dzīve. Mēs nevaram pieļaut uh, atkal nostiprinātu robežu uh, Ja cilvēki tic solidaritātei un sociāli atbildīgai Eiropai, tad mums ir nepieciešams atteikties no tās, no tā, ko šobrīd dara Eiropas Savienība un atteikties no neoliberālisma. Dognieva kungs, vienu minūtu. Mēs esam daudz uh, dzirdējuši par Ferhofštata imperātora plānu veidot jaunu Eiropas uh, impēriju. Šodien viņš Borisa Džonsonu salīdzināja ar, ar Doubtfire's konzi. Un varam teikt, ka šobrīd ir tāda vieta, Eiropas Savienība ir tā vieta, kur nacionāls demokrātijas ierodas, lai nomirtu. Tagad ir iespēja pretoties. Pirms 75 gadiem mani vecstāvi uh, nomira uz uh, Eiropas uh, zemes, jo cīnījās pret fašismu. Šobrīd Eiropas Savienībā mēs uh, uh, šobrīd mēs turpinām maksāt. Mēs pēdējo trīs gadu laikā vismaz miljārdu eiro esam samaksājuši neto par to, lai varētu būt šeit. Brexit ir skaidri parādījis, ka Eiropas Savienība netic demokrātijai. Šobrīd ir paredzēts uh, uh, balsot par rezolūciju, kura ir teikts, ka uh, Eh, Brexit ir eh, noticis tāds nožēlas vērts notikums, bet mēs varam teikt, ka mēs dodamies prom un mums nav nekādu nožēlu. Tagad Kelīkungs pusotra minūte ir jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ar laiku vēsturnieku Brexitu aprakstījis kā ar par tādu rīcību, ko ir paveicis Halks, un viņi to salīdzinās ar tādu nopietnu notikumu 31. oktobrī, jo to cilvēki, iz, to politiķi izdarīs neskatoties uz iedzīvotājiem. Mums ir jādomā par iedzīvotāju nākotni. Mēs esam īrijā gandarīti par to, ka 26 dalību valstis ir patiesi vienotās, un arī Junker un Barniekungi šodien to ir apstiprinājuši. Uh, Viņi ir apstiprinājuši, ka solidaritāte ir visveiksmīgākais veids, kā darboties uz priekšu. Viss ir absolūti skaidri, un arī Barņēkungs teica, ka ir nepieciešams nodrošināt backstop risinājumu. Ir vēl vienas sekas, kas var būt Brexitam, ir tas, ka pēc lielās piekdienas vienošanās attiecības starp īriju un apvienoto karalisti bija veiksmīgākas un gal galā uh, pat uh, karalienē ieradusies uh, uh, īrijā. Tagad taču atkal viss atgriežas. Es jāpienotā karaliste pieļaus 50. panta pagarinājumu, tad mēs no savas puses esam gatavi to dot. Tas nozīmē, ka Džonsona kungam būs laiks, lai viņš varētu nākt klajā ar daudziem, daudziem risinājumiem, par ko viņš stāstīs mūsu premjerministram uh, backstop gadījumā, un lai Lielbritānijas iedzīvotāji atkal varētu pārņemt savās rokās uh, uh, varu saistībā ar Brexit. Paldies, jūsu laiks ir iztērēts, saka priekšsēdētājs Bārlikons. Viena minūte. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gan Britu, gan Vācijas pilsoni, un šis jautājums līdz ar to man ir ārkārtīgi tūs sirdī, tāpat kā daudziem citiem šeit. Un, uh, Nu, svarīgākais eh, strīdā būs šeit, protams, ir tās otrais backstops, jeb eh, drošības tīkls, kas gan ir tikai pagaidu risinājums, te līdz tiks parakstīts eh, gala līgums, un kādēļ tā ir tik liela problēma? Tādēļ, ka trūkst savstarpējas uzticēšanās, ko mēs piedzīvojam skaidri arī šodien. Ir baidās, ka Eiropas Savienība viņus atstās un vienlaikus Eiropas Savienība vēlas, lai būtu garantijas par to, ka starp Ziemeļīriju un Īriju nebūs fiziskas robežas, un par to jau arī ir runa. Nav runa tikai par um, Britu problēmām, bet arī par īriem, un līdz ar to mums ir visas tiesības par to spriest, jo īrija jau paliks Eiropas Savienībā. Ko gan varam darīt lietas labā? Kurš pretējo tām, ko vēlas vairāk politiķi Lielbritānijā un arī šeit? Protams, nedrīkstam kļūt agresīvāki Nedrīkstam izmantot tādas muļķīgas metafāras, un to es skaidri saku kā britu un vācu pilsoni. Mēs paliksim kaimiņi arī turpmāk, un mums jābūt labiem un miermīlīgiem kaimiņiem arī, arī nākotnē. Paldies, Lāsā kundze, vienu minūti, lūdzu. Es vēlētos pateikties eh, Junkeram Barņī eh, kungiem par to, ka viņi ir ieradušies uz eh, šo parlamentu. Parlamentam ir šī privileģija diskutēt par Brexitu, nedomājot par, apturē, par parlamentu apturēšanu. Parlamentam ir jāuzņemas savi pienākumi. Mēs nekad neaizmirsīsim par Ziemeļīriju un nevēlamies, lai īrija atgrieztos vardarbība. Tāpat arī mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas Savienības integritāti un uh, nesadalāmību. Tāpat arī mēs nedrīkstam atteikties no miera, no pilsoņu tiesībām, nedz arī no Eiropas Savienības interesēm. Tāpat arī uh, parlaments uh, vienmēr ir izvēlējies draudzīgu attieksmi, un mēs vienmēr esam arī respektējuši Britu tautas gribu. Taču mēs īsti nezinām, ko vēlas Britu parlaments. Mēs arī nezinām, vai Briti prasīs jaunu pagarinājumu un vai būs visi vajadzīgie argumenti, lai to piešķirtu. Brītu parlaments mums nesaka, nec kād, nec kādā veidā tas vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Šī situācija nedrīkst turpināties. Mums ir jāredz, vai mm, Brītu valdība mūs respektē tāpat, kā mēs respektējam Lielbritāniju. Nu, Kafkungs, vienu minūti, lūdzu. Vakar dzirdēju, kā Baņē kungs uh, pieminēja to trauslo mieru, kas pastāv. Viņš eh, runāja par to, kā, kā miljoniem sieviešu šķēro, šķērsto īrijas robežu dienas, eh, lai strādātu. Un viņš sacīja, ka mēs nevēlamies, lai atgrieztos veci cilvēki. Uh, Es apelēju pie Fārāža kunga un Džonsona kunga jūtām. Dodieties uz uh, šo pierobežu reģionu, uzklausiet šo stāstus, tie ir tie sāpīgi un reāli stāsti. Ziemeļīrijām spriedzē ir uh, un bijis nu, pastāv alleši. Mēs visi atceramies par vardarbību, kas, uh, kuras ēna joprojām saglabās. Mani kolēģi ir piedzīvojuši pašu savas ādas tātad šo situāciju. Viņi ir pieprasījuši obligātu balsojumu Ziem, Ziemeļīrijā. Ja Uh, lai jau būtu tā, ka Briti atsakās no backstopa, bet uh, Ziemeļīriem jādod iespēja izteikties par to, uh, kam tad ir jālēm par brīvu tirzniecību. Kāds teica, ka ir jātic um, brīnumiem, ir jātic tam, ka var sasniegt to jauno krastu. Mēs, protams, ticam brīnumiem, bet nevajadzētu zaudēt arī ticību tam, ka var tikt rast realistisks risinājums. Paldies! Paldies, Kofu kungs! Un, uh, Un, jā, jūsu izvēlētā metafora un, un dzēs citāts bija visai adekvāts. Tālāk minūte Rinaldi kunga rīcībām. Paldies, priekšstādātāji. Ieklausieties savu kolēģi sacītajā, ieklausoties balsīs, kas izskanēja šajā diskusijā. Skaidri iezīmējas tas, ka Vairums vēlas to, lai referendums eh, Lielbritānijā atkārtotos, lai pilsēta turpinātu balsot, eh, kamēr eh, tiek sasniegts mums vēlams rezultāts. Tomēr demokrātija tā nestrādā. Ursula Fonderleina tika ievēlēta ar nelielu balstu vairākumu, tomēr neviens neuzstāja, ka balsojums būtu jāatkārto šķībā no Lielbritānijas balsojuma. Lūk, to vēlējos jums likt pie sirds un vēlos jums arī atgādināt, ka Tātad eh, mums jāsaglabā labas attiecības Lielbritānijai turpmāk. Mēs nedrīkstam sodīt eh, Lielbritāniju. Kam tad mēs turpināsim tad eh, turpmāk pārdot savas automašīnas, savas lauksaimniecības produktus, mūsu mm, elektriskās iekārtas un tā tālāk? Jāatceras par šo realitāti un jāmēģina kopējiem spēkiem vienoties par konstruktīvu risinājumu, konstruktīvu izēju no šī strupceļa. Tad, kad bija nepieciešams uh, Eh, panākt banku sanāciju. Sarunas notika eh, veselām naktīm, un risinājums tika panākts. Tagad izskatās, ka mums vienkārši trūks politiskās gribas. Tāpēc aicinu mūs visus eh, tomēr ķerties pie darba nopietnāk. Priekšsētāja pārtautas runātāja un vārds tagad Džambaski kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi. Nav no šaubu, un es vien skaidrāk izzīmēs tas, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez. Pēc līguma, bez vienošanās. Tas, protams, nenāks par labu nevienam. Preču un pakalpojumu eksportēšana tiks apgrotināta, miera process eh, Īrijas salā tiks apdraudēts. Lielbritānija atstās Eiropas Savienību, bet, protams, neatstās Eiropu kā tādu. Eh, Lielbritānija paliks eh, NATO, Un arī turpmāk būs viens no mūsu svarīgākajiem partneriem visdažādākajās jomās. Ir jāroda risinājums Eiropas backstop problēmai. Ja? Un uh, Eiropas vadoņiem ir jāsaprot, ka um, mm, pakstop risinājums, ko ierosina un uh, turpina piedāvāt Barņiekungs un uh, komisija, nav uh, optimāls risinājums un saprotamu iemeslu dēļ mūsu britu partneriem nav pieņemams. Mēs uh, ceram, ka tiks atrasts uh, adekvāts risinājums un ka backstop uh, problēma tiks uh, atrisināta kādā citā veidā. Pretējā gadījumā mēs apdraudēsim ne tikai Britu, bet arī Eiropas ekonomiku. Paldies! Paldies, Rodrīgas skundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. No Spānijas viedokļa raugoties, protams, Brexita termiņš ir tāds, tāds pārējais periods. Gibraltārs potenciāli saskars ar smagām problēmām. Mums vajadzētu rasties fiziska robeža starp Gibraltāru un Spāniju. Vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku ikdienas šķērso šo robežu, darba apstākļu dēļ, un eh, pagaidām nav nekāda ārkārtas mm, plāna vai B plāna, kā tad eh, šo situāciju risināt, kā, to, kā novērst eventuālās problēmas, kā nodrošināt to, ka mm, paliek spēkā viņu darba atļaujas, kas notiek ar viņu pensijām un, un nodokļiem un citām tiesībām. Ja netiks panākt vienošanās par izstāšanos, tad eh, uz, robežā, uz šīs robežas būs lielas rindas, būs problēmas ar dažādu uh, teksim, zāļu piegādi, turismu plūsmu tiks apdraudēta vai pat apstādināta. Un situācija tiešām būs visai dramatiska. Lielbritānijā ir apstādināta parlamenta darbība. Ir jāatzīst tas, ka ir ne tikai brīva griba, bet arī atbildība galu galā šai valstī. Es zinu, ka es izrādu zināmu spiedienu uz jums lēkas ziņā, bet lūdzu nedaudz lēnāk, varbūt tomēr mēģiniet savas runas lasīt tulkiem, grūti jums tik līdz. Un, um, tālāk uzklausīsim Forman kungu, vienu minūti. Priekšsēdājas kundze, cienījamie deputāti, šī ir pirmā reize, kad uzstājos šajā iestādē, nu un cerams arī pēdējā. Pirmo reizi ienākot šajā ēkā, es redzēju tos milzīgus plakātus, plakātu, respektīvi, es atvainojos, saku priekšstādātāji, runātājs turpina brīvas uh, un godīgas vēlēšanas. Uh, ko tās nozīmē, ja to rezultāts netiek ņemts vērā? Kāda jēga no brīvām un uh, vēlēšanām, ja zaudētāji atsakās pieņemt rezultātus? Kāda jēga no šādām vēlēšanām? ja um, brīvība tiek ziedota uz elites altāra, jo viņi domā, ka viņiem ir labāk risinājumi. Eiropas Savienība uzstājas priekšstādētā kā globālās demokrātijas eh, cēlonlaus, eh, kas dod cerību apspriestajiem, bet eh, kāda jēga no šādas institūcijas, ja tā ir, tā ignorē savu, savu viens no savu tautu demokrātiskām vēlēšanām rezultātus. Pēc pāris nedēļām mans draugs Džonsonkungs būs spiests lūgt pagarinājumu sarunām par Brexit. Vai Eiropas Savienība, ja tā tiešām tic demokrātijai, tai būtu jānorēd šāds lūgums, pat ja tai nepatīk eh, Brexit rezultāts. Ja jūs joprojām ticat eh, demokrātijai, jums ir eh, jārespektē Britu tautas griba un Brexitam jānotiek. Paldies, atvainojos, ka pirms brīža jūs pārtraucat, bet jūs arī pār, pārsniedzāt savu runas laiku. Tālāk pusotru minūtu Bēlamī kungam, lūdzu. Derrière les éclats de voix de ce matin. Šodien daudz ir izteikušies ļoti skaļi, taču aiz tā visas lēpjas arī reāls risks un apdraudējums mūsu valstīm. Britu tauta ir izvēlējusies izstāties no Eiropas Savienības, un šī izvēle ir jārespektē, taču šim dialogam šorīt nebūtu nekādas jēgas, ja mēs vienkārši komentētu politisko dzīvi Lielbritānijā. Pirmkārtām, kā jau atgādināja sarunu vedējs, mums vajadzētu būt modriem, mums vajadzētu koncentrēties uz pašu svarīgāko, mums ir jāaizsargā visu pilsoņu intereses. Ja e, Lielbritānija izstāsies bez vienošanās, mēs visi kļūsim viegli ievainojami. Mēs redzēsim, ka mūsu drošība tiks ietekmēta un tāpat arī mūsu aizsardzības iespējas būs mazākas. Sadarbība ar Britiem ir ļoti būtiska E, izlūkošanas, armijas, e, policijas e, ziņā. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu stāties pretī teroristu apdraudējumam un lai stāvētu mūsu strateģiskās intereses. Arī ekonomika tiks ietekmēta un pašlaik jau situācija nav viegla. Es gribētu arī vērst jūs uzmanību uz to, cik lielas izmaksas radīsies tuvākajām valstīm Lielbritānijai, un jo īpaši runāšu par Franciju, kas uh, neizstāš, kas bez vienošanās izstāšanās gadījumā eh, ļoti tik, slikti tiktu ietekmēta. Jo īpaši ir jāatcerās par zivsaimniecības nozari, tāpēc, ka eh, Lielbritānijas ūdeņu slēgšana radītu dubultus zaudējumus. Tūkstošiem cilvēku skatās uz mums un gaida no mums eh, tikai un vienīgi vienu. Mums ir jābūt atbildīgiem. Mums ir jāsaprot, ka piedaloties debatēs mēs uh, nevaram šeit atsākt maču no jauna vai varam uh, lūgt vēlētājiem izvēlēties kaut ko citu. Uh, Mišel, dariet visu, kā jūs to esat darījuši līdz šim. Gijomas kundze, viena minūte. Nav nekādas skaidrības par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības un nav skaidrs, ko izvēlēsies eh, Britu premjers. Tieši tāpēc Eiropas parlamentam ir jāuzņemas atbildība. Šajā rezolūcijā mums vajadzētu būt pēc iespējas skaidriem. Mums ir jāiestājas par Britu un par Eiropas Savienības pilsoņiem ir jānodrošina vienošanās, kas būtu sakārtota, kas respektētu īrijas vajadzības, un tāpat arī mums ir vajadzīga tāda izstāšanās, kas atbilstu Eiropas noteikumiem un kas respektētu arī šķiršanās eh, rēķinu. Mums ir jāsaprot arī, cik ātri mēs varētu to visu atrasināt. Pašlaik ar lielu nepacietību mēs eh, gaidām Britu premjera priekšlikumus, tiem ir jābūt atbildīgiem un arī saprātīgiem. Eh, premjeram ir jāuzņemas atbildība, un es vēlētos arī norādīt uz to, kas eh, cieši jau trīs gadus un kas visu laiku prasa, kas īsti notiek šo, šajā laikā. Deivids Kamerons, viņš uzsāka visu šo hausu un tas viss tika darīts it kā uh, ņemot vērā Lielbritānijas uh, senās demokrātiskās tradīcijas. Lielas paldies, tagad viena minūte Garikāno kungam. Vairāk nekā 100 tūkstoši spāņu mītu Lielbritānijā. Un vairāk kā 300 tūkstoši britu mītu Spānijā. Visu šo iemeslu dēļ tas, ko Parāžs kungs sauc par uh, tīru Brexit, nav iespējams. Iespējams tikai netīrs Brexits. Situācija ir tiešām dramatiska.